tos. Nākamais darba kārtības punkts ir Jakolīno kunga ziņojums par Eiropas prokuratūru, un es dodu vārdu referentam uz četrām minūtēm. Grazie, signora prezidente, signora komisārio. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze padomes pārstāvi. Daudzus gadus jau notiek diskusijas par to, vai būtu iespējams izveidot uh, Eiropas prokuratūru, un tagad mēs esam saņēmuši komisijas iniciatīvu, tas ir, uh, uh ir prog, uh, publicētu tiesību aktu uh, kopuma projekts par eiro, just Olaf un uh, Eiropas prokuratūru par šo institūciju kopīgu darbu. Tas nozīmē, ka mēs virzām uz priekšu Eiropas parlamenta Krim komitejas ierosinājumus, kura uh, pieņēma ieteikumus par uh, darba uh, grafiku 2014-19 gadam, kas būtu jādara komisijai un padomē cīņā pret krāpšanu un organizēto noziedzību, lai būtu iespējams izmeklēt šāda veida noziegums, kas kaitē Eiropas Savienības finanšu interesēm. Un mēs ceram, ka beidzot būs iespējams vērsties arī pret šādiem noziegumiem. Uh, tas tam ir nepieciešama policijas iestāžu sadarbība, jo Eiropas Savienības budžets zaudē lielus uh, līdzekļus, kas tiek atrauti labklājībai, sabiedriskiem pakalpojumiem, kultūrai. Uh, iet uh, zudumā daudz uh, naudas, uh, tās uh, pazūd melnajā caurumā, notiek naudas atmazgāšana, ko veic krimināli grupējumi un ir nepieciešams, lai sadarbotos Eirodžast, Eiropol un Olaf un lai varētu uh, apkarot šīs problēmas. Es pateicos uh, ēnu referentiem un kolēģiem, kuri uh, sagatavoja ēnu, re, uh, es atvainojos kompromisu grozījumus un palīdzēju darbā pie šā ziņojuma, lai nodrošinātu to, ka šādus noziegumus varētu izma izmeklēt atbilstoši, nodrošinot uh, dalību valstu institūciju sadarbību un ka ir skaidri grafiki visu šo uh, priekšlikumu ieviešanai dzīvē. Un tāpat ir jānodrošina uh, izmeklēšanas darbībām pakļauto personu uh, aizsardzība ir jāveido tāda institucionālā struktūra, kas stiprinātu dalību valstu tiesa statusu un arī Eiropas Savienības tiesas statusu attiecībā uz sodu noteikšanu. Es uh, neesmu vēl pievērsies īpaši savā runā padomas lomai. Es ceru, ka Man ziņojums gūs lielu atbalstu rītdienas balsojumā Eiropas parlamentā. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidota Eiropas prokuratūra, kas varētu darboties, varētu īstenot Eiropas aizturēšanas rīkojums, kas varētu veikt izmeklēšanu, uh, iesaldēt līdzekļus un vērsties pret naudas atmazgāšanas darbībām un nodrošinātu lielāku atklātību un ļautu prokuratūrai izmantot finanšu noziegums daudz efektīvākā veidā. Tas sasaucas ar šī rīta debatēm par cīņu pret korupciju, um, naudas atmazgāšanu un tā tālāk. Es ceru, ka nākamajā sasaukumā mēs turpināsim šo darbu, uh, ievērojot uh, samērīguma un subsidiaritātes principus tiesiskas valsts uh, interesēs, tiesiskuma interesēs, lai pilsoņiem būtu uzticība Eiropas Savienībai un tās institūcijām. Uh, lai varētu būt pārliecība, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiek atbilstoši izmantoti un ka ir nodrošināti caurskatāmiem šais jautājumos. Paldies, un tagad vārds uh, komisārei uh, viceprezidentei Redings kundzei. Paldies. Es esmu ļoti pateicīga parlamentam, uh, referentam un ēnu referentiem par to, ka viņi pauž savu viedokli jau procesa pašā sākumā. Tas ir skaidrs signāls, kas ir eh, par to, ka ir ļoti svarīgi un steidzami izstrādāt instrumentus, kā pasargāt Eiropas Savienības budžetu no noziedzniekiem un to uzbrukumiem. Es vēlos pateikties visiem, kas ir uh, piedalījušies darbā pie šī izcilā starposmu ziņojuma. Protams, uh, komisija ņems uh, vērā uh, Uh, šīs rekomendācijas arī sarunās ar padomi. Mums visiem ir pienākums apkarot noziegums, kas vērsti pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Krāpšanas gadījumi nodara Eiropas Savienībai lielus zaudējumus, kas ir aprēķināti vairāk simt e miljonu eiro gadā Mums ir jāstiprina pilsoņu uzticība Eiropas Savienības institūcijām, un tādēļ mums ir jācīnās pret korupciju un jācīnās pret noziedzību. Eiropas Savienības prokuratūras mērķis ir uh, palīdzēt dalību valstīm cīņā pret noziedzību un pret noziegumzniekiem, kas nodara kaitējumu Eiropas Savienības finanšu interesēm. Šis priekšlikums ir iesniegts pagājušā gada jūlijā pēc uh, parlamenta pieprasījuma, un tas iekļaujas lielākā ietvarā, kura ir iekļauta direktīva par krāpšanas apkarošanu, par procesuālām tiesībām Eiropas Savienības līmenī un arī uh, par ziņojums par eiro just. Mēs uh, piedāvājam decentralizētu modeli uh, lai izvairītos no smagnēju un dārgu paralēlu struktūru izveides un lai varētu izmantot dalību valstu pieredzi atbilstošajās juridiskajās sistēmās. Otrakārt, lai garantētu Eiropas uh, prokuratūras uh, neatkarību un efektivitāti ir uh, visi Eiropas uh, prokuratūras uh, veiktie pasākumi ir jāveic saskaņā ar pamatiesību hartas uh, normām, nodrošinot taisnīgu tiesu un tiesības netikt sodītam un tiesātam divkārt par vienu un to pašu noziegumu, ja nebīsim idem es gribu pievērsties diviem aspektiem, par ko ir eh, runa šajā ziņojumā - par eh, procesuālām tiesībām un eh, juridisko uzraudzību. Eiropas Savienības minimālo standārtu ievērošana kriminālajās un administratīvajās procedūrās ir absolūti nepieciešama prokuratūras darbā. Tādēļ mēs, e, mūsu mērķi ir nodrošināt augstāko aizsardzības līmeni aizdomās turētajiem izmeklēšanā, ko veic Eiropas prokuratūra. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu līdzsvaru attiecībā uz izmeklēšanas darbībām, kas tiek veikts Eiropas Savienības līmenī un tas ir svarīgs elements šajā priekšlikumā, lai nodrošinātu aizdomās turamo personu tiesību aizsardzību, jo tas ir ierakstīts akī komunotēru un arī dalību valstu likumos. Regulā ir paredzētas jaunas tiesības aizdomās turētajiem, ko var īstenot saskaņā ar dalību valstu tiesību aktiem, tā skaitā uh, vākt pierādījumus Tālāk par tiesu kontroli, ko īsteno Nacionālās tiesas, un par prelimināriem nolēmumiem, kas ir uh, paredzēti šajā regulā. Uh, nodrošinās vienveidīgu regulas īstenošanu visā Eiropas Savienībā. Tomēr komisija ir gatava izskatīt uh, uh, alternatīvus risinājumus, lai stiprinātu tiesu kontroli un piešķirt lielāku lomu Eiropas Savienības tiesai šajā sakarā. Tāpat vēlos jūs informēt, ka man ir bijušas ļoti konstruktīvas debatas ar ministriem par šo priekšlikumu pagājušās nedēļas tieslietu padomas ietvaros. Uh, prezidentu ir bija uzdevusi trīs jautājumus ministriem par struktūru, darba sadalījumu un procesuālajām garantijām diskusijās izskanēja stingrs atbalsts izvirzītajam mērķim. Un arī ieteikumi turpmākajam darbam tehniskā līmenī. Esmu pārliecināta, uh, ka jo vairāk dalību valstis piedalīsies šajā iniciatīvā, jo labāk mēs spēsim aizsargāt nodokļu maksātāju naudu dalību valstīs. Padome norādīja arī, ka varētu būt, ka daudzas dalību valstis piedalīsies šajā projektā, un tās, manuprāt, ir labas ziņas. Tādēļ komisija saglabā atvērtu pieeju šajā projektā Uh, sarunu procesā, cenšoties panākt saprātīgus kompromisus. Jūsu starposmu ziņojuma rekomendācijas un ieteikumi uh, palīdzēs mums uh, vest sarunas. Liels paldies viceprezidentai Redingai. Tā kā kolēģa Lamasūra pagaidām nav zālē, dodu vārdu Greslas kundze. Paldies, komisārs kundze. Ir kauns, ka padome nepiedalās šajā diskusijā, un iespējams, ka tas ir zīmīgi arī visai procedūrai, jo tas ir liels naivums, uh, uz kā principiem tiek veidot vesela Eiropas iestāde, kas nozīmē daudz Eiropas iedzīvotājiem un neko dod, un būtībā neko nedod Eiropas līdzekļu aizsardzībai. Mani pārsteidz tas, ko komisija ir ierosinājusi. Vecie trūkumi ir palikuši, galvenais trūkums ir neefektīva tieslietu sistēma daudzās dalību valstīs, un uh, tādas ir daudzas dalību valstis, un šobrīd komisija rīkojas uh, tā it kā būtu izšķirīgi panākt to, kas līdz šim nav funkcionējis. Es esmu iesniegusi vairākus grozījumus, uh, viens attiec uz Eiropas kriminālu tiesu, uz Eiropas kriminālu procesu, kā arī uz tādu Eiro, kā arī uz Eiropas uh, parlamenta deputātu imunitātes atcelšanu. Un uh, paldies! Thank you very much. Paldies, Greslis kundze. Tālāk vārds Reigners kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Jāteic, nu, cik izmaksātu, ja nebūtu vispār nekādas Eiropas prokuratūras, tie būtu simtiem miljoni eiro. Kāpēc notiek tā, ka ir tikai daži gadījumi, par kuriem mēs tagad varam runāt. Tas būs ļoti ietekmīgs eh, mehānisms, ar ko varēs apkarot noziedzību. Diemžēl 14 dalību valstis nav vēl akceptējuši šo procedūru. Juridiskā komiteja īpaši vēlas uh, likt uzsvaru uz Eiropas prokuratūras potenciālām attiecībām ar citām ES iestādēm, kā Eiropol, Eirojust un citām. Tā ir prokuratūra, eh, kas ir ļoti svarīga, bet eh, reālistiski skatoties, mums vēl diezgan daudz vēl ir eh, kas darāms. Jā, paldies. Ejam tālāk. Holmajers kundze. Paldies, komisārs kundze. Man prieks redzēt, ka komisāri, eh, komisija izmanto savu kompetenci, lai cīnītos ar organizēto nopietnu noziedzību. Parlamentā mēs bieži vien, līdzīgi kā uh, organizētās noziedzības apkarošanas apaškomitejā, uh, esam lēmuši, ka noziedzība ir milzīga ietekme uz situāciju dalību valstīs. Šī situācija ir jāmaina. Priekšlikums, ka nav skaidras finanšu kompetences, nav arī saturiskas kompetences skaidrs sadalīts. Uh, Organizētā noziedzība atstāja ietekmi uz Eiropas Savienības budžetu, tā skaitā arī ar cilvēku tirzniecību, narkotiku kontrabandu un citiem noziegumiem. Cerams, ka beidzot mēs varēsim piece, pieķerties pie šīm svarīgajām lietām, uzlabosim Eirojust darbību, jo šobrīd Eiropas prokuratūra nav paredzēta ne papildu līdzekļu, ne papildu personālu. Eurojust tas ir jāuzņemās papildus eh, jau esošajiem personām. 213 personas aizturēs 1500 eh, lietu aptuveni jāpārskat. Nu, man neliekās, ka desmit gadu periodā tas ir diezgan reāli saplānots. Līdzīga situācija ir arī ar Eiropolu. Jā, paldies. Zipels kundze. Paldies! Pārkāpumi pret ES finanšu interesēm vienmēr trāpa pa kabatu Eiropas nodokļu maksātājiem. Tieši tādēļ mana politiskā grupa izteicās par Eiropas prokuratūras izveidi. Bet komisijas priekšlikums tā pašreizējā formā rada problēmas, jo no vienas puses mēs it kā vēlamies Eiropas prokuratūru ar eh, tālajošām kompetencēm, bet no otras puses uh, mēs vēlamies organizēt darbu uz minimālajiem eh, standartiem, bet eh, neko harmonizēt nevēlamies. Bet eh, mums ir nepieciešama abi. Mums ir jāizmeklē noziegumi, jāsauc pie atbildības vainīgie un jāizsargā nevainīgie. Uh, Mēs varam piekrist šim procedu, šī procedūrai vai noraidīt to, un mums ir nepieciešams sūtīt skaidru signālu arī attiecībā uz jomām, kur, mums ir, kur mums ir kaut kas jāuzlabo. Procesuālās tiesības ir jāuzlabo. Eiropas prokuratūrai jābūt neatkarīgai, un eh, tāpat ir nepieciešama arī uh, palīga mehānismi. Ir nepieciešama arī skaidra definīcija par to, kurā brīdī Eiropas prokuratūra pieslēdzas un sāk darboties. Tāpat arī noteikumi par pierādījumu izmantošanu nedrīkst novest pie harmonizēšanas zemākajā līmenī. Man ir svarīgi, lai Eiropas prokuratūra sākumā būtu atbildīga tikai par pārkāpumiem pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Uh, Tiesa skaidri apraksta svarīgākos punktus, kas ir svarīgi sadarbībā arī ar padomi. Mēs vēlamies pārkāpums finanšu jomā apkarot efektīvi, bet tāpat laikā uzlabojot arī tiesiskos standarts Eiropas Savienībā. Un noslēgumā tam ir jā, jāatbalsta. Tā, respektīvi, tam ir jāsniedz atbalsts visām dalībvalstīm, jo savādāk tam nav jēga. Paldies, tālāk Vēberskundze. Godātie kolēģi, manis pirms e, jāpasakas referentam par e, viņa darbu un visiem ēnu referentiem par viņu ieguldījumiem šajā ziņojumā. Es atzinīgi vērtēju Eiropas komisijas priekšlikumu un esmu pārliecināta, ka nākotnē Eiropas Savienība iegūs e, no priekšlikuma uzlabot uh, šo jomu. Eiropas prokuratūras izveidi, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt finanšu interesu Eiropas savienībā, ir pirmais solis. Bet šis varētu būt kā īsts tests tam, vai dalību valstis ir gatavas virzīties uz priekšu mūsu eh, tiesisko sistēmu eiropeizācijā. Mums jau šobrīd ir skaidrs, ka vairākas dalību valstis ir uh, paudušas negatavību, nevēlēšanos piedalīties šajā procesā, kaut arī ideja ir apspriesta jau gadiem un eh, iekļaut arī līgumā. Tāpat laikā šajā pasākumā ir jāiesaista abi likumdevēja Eiropas Savienībā, padome un Eiropas parlaments, uh, Kaut arī tiesiskais pamats eh, prokuratūras izveidei pietiek ar eh, padomas lēmumu, kur Eiropas parlamentam ir tikai piekrišanas procedūra, es tomēr stingri ieteiktu ar šo procedūru nepārkāpt eh, to personu tiesības, kas ir skartas, respektīvi Eiropas parlamentu. Un mūsu balsošanas rezultāts, cerams, būs pietiekams skaidrs signāls padomē, ja mēs izveidojam Eiropas Savienībā institūcijas ar eh, šādām izmeklēšanas funkcijām. Mums ir nepieciešams eh, ņemt vērā visus apstākļus saskaņā ar mūsu cilvēktiesību eh, likumdošanu un jurisprudenci. Esmu pārliecināta, ka savstarpēja uzticēšanās Solidaritāte būs pamata principi, uz kura mēs balstīsimies eh, turpmākajā darbā, kur šobrīd uzsākām. Paldies, Vēbers kundze. Zilās kartītes jautājums no Zjobro kunga. Vai jūs pieņemat jautājumu? Zjobro kungs, lūdzu, jūsu jautājums. Jā, paldies. Godātā kolēģi. Vai jums nešķiet, ka mēs varētu strādāt efektīvāk? Ja mēs ļautu valstu prokuratūrām darīt savu darbu, tā vietā, lai katru gadu tērētu papildus līdzekļus jaunai birokrātiskai iestādē, kas visdrīzāk pat nebūs efektīva. Šeit būs problēma ar kompetencēm un prerogatīvām. Paldies, Vēbers kundze, jums atbildes iespēju. Jā, paldies Šīs diskusijas tik tiešām notika labu laiku atpakaļ, tāpēc tas ir iespējams saskaņā ar līgumu izveidot eh, prokuratūru. Es nedomāju, ka šobrīd tas eh, novedīs pie tā, kas eh, iestādi būs birokrātiski jo rīkoties tā varēs ar prokuratūrām dalību valstī, bet tā vietā es vēlētos redzēt, lai Eiropas parlamenta likumdevēji tiesības tiktu attiecīgi izmantotas. Paldies, Albrecht kungs tālāk. Paldies! Es vēlos izteikt pateicību referentam un ēnu referentiem par šo ziņojumu. Manuprāt, tas ir labs signāls. Mums ir jāturpina savs darbs, bet tas, kas nav labi, ir, ka padome šeit nav klāt un tas šis signāls, ko mēs vēlamies sūtīt, uh, Tas ir jāsūt padomē, jo mēs gal galā varam tikai piekrist gal galā, un ja padomu neklausās mūsos, tad jau varbūt mēs nevaram beigās nemaz dot šo piekrišanu, ir arī priekšnosacījumi. Ja tiek teikts, ka mēs vēlamies lielāku pārobežu sadarbību, tad e, ir jāpiekrīt arī tam, ka mums ir jānosaka vienot standārti Eiropas Savienībā. Un apvienojoties visām pusēm šeit parlamentā, mēs var, panācām tiesības uz informāciju, tiesības uz tulkošanu, tiesības uz aizstāvu tiesisko uh, Un, manuprāt, tieši tādēļ tā ir vilšanās, ka attiecībā uz nākamo soli datsardzības direktīvu liela daļa um, deputātu nevēl strādāt ar šiem standartiem. Tas ir priekšnosacījums. Izveidosim šo standarts, jo tas ir priekšnosacījums tam, lai būtu šāda prokuratūra, kas mums tiešām nepieciešama, lai cīnītos ar organizēto noziedzību. Paldies, Albrecht kungs. Tā kā jūs eh, pieminējāt padomes. Uh, klātnēsamību, kur arī kolēģi iepriekš norādīja, es vēlētos ieteikt apspriest šo jautājumu ar politiskajām grupām, jo tās ir tās, kas eh, sastāda darba programmu un eh, aicina vai neaicina padomu. Paldies, tālāk Karīkungs. Tak, formand. Jeg har stillet forslag om, at parlamentet... Paldies, priekšsēdētāji. Es izteicu priekšlikumu, ka parlamentam vajadzētu noraidīt komisijas priekšlikumu par Eiropas prokuratūras izveidošanu, un es gribētu, lai padome rīkojas tāpat. 14 eh, parlamentu palātas 11 dalību valstīs ir parādījušas dzelteno kārti šim komisijas priekšlikumam. Dalību valstis uzskata, ka šis priekšlikums pārkāp subsidiritātes principu un iet pārāk tālu. Daži parlamenti saka, ka šis priekšlikums neļaus dalību valstīm uh, Uh, ietekmē to, kāda veida noziedzīgas nodarījumus tās vēlas izmeklēt, un tāpat arī tiks uh, traucēts tiesiskās noteiktības princips. Es atbalstu šo dalībvalstu pausto kritiku. Komisija šķiet ignorē dalībvalstu teikto. Uzskatu, ka šeit nevajadzētu parādīt tikai zeltaino karti, to visu vajadzētu noraidīt. Liels paldies Vatenkungam uh, vārds. Eiropas Savienībā ir nolēmusi izveidot eh, prokuratūru, kurai būtu plašas pilnvaras visās dalībvalstīs. Brītu valdība ir paziņojusi, ka tā uh, nevēlas piedalīties šajā schēmā, taču valdība ir arī paziņojusi, ka tā vēlas pastāvīgi izmantot 35 dažādus policijas un krimināla tieslietu pasākumus. Kā jau es minēju, šie pasākumi ir paši svarīgākie un arī paši bīstamākie, kas ietekmē mūsu m, mm, tradicionālās tiesības un brīvības. Tas, ka Brita valdība ir izlēmusi nepiedalīties prokuratūrā, ir negodīgi. E, prokuratūrai būs, eh, bet tās rīcībā būs dažādi instrumenti, piemēram, Eiropas aresta orderis, kas jau eksistē, un jaunais Eiropas izmeklēšanas orderis. Eh, kaut arī Lielbritānija nepiedalīsies šajā prokuratūrā, de facto tā varēs izmantot šos tiesiskos instrumentus. Tur arī vadītā valdība zina, ka tā nevar uh, akceptēt Eiropas prokuratūru um, Lielbritānijā. Tāpēc tā cenšas iele, ie, ie, ieviest šos pašus pasākumus paizmuguras durvīm. Tā ir izvēlsies akceptēt šos 35 pasākumus. Lai mēs pilnībā sevi pasargātu, mums ir uh, jāizstājas no Eiropas Savienības. Lai to izdarītu, balsojiet par UKIP partiju 27. maijā. Bonanīnī kungam vārds. Eh, viņš nav pie politiskajām grupām piedarošs deputāts. Grācie, <clears throat> prezidenti. Prendere... Paldies, priekšādātāji. Esmu pateicīgs Jekolino kungām par viņa sagatavoto uh, starpziņojumu. Es pilnībā piekrītu tam, ka tiek teikts, ka uh, Eiropas prokuratūra uh, būtu pievienotā vērtība Eiropas pilsoņu tiesībām. Es arī uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu piedalīties šajā darbā. Ir jānodrošina augstāka efektivitāte. Mums ir jāvēršas pret Eiropas interešu uh, neievērošanu. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka tas attiecas arī uz Eirozonu. Tieši tāpēc šāds eh, prokuratū, šāda prokuratūras izveidošana būtu uh, jāatbalsta visām dalībvalstīm, bet ir skaidrs, ka padome nevarēs panākt eh, vienprātību, kā tas ir pieprasīts līgumā par Eiropas Savienības izveidi. Mēs nedrīkstam aizmirst par uh, šī biroja pilnvarām un par to, ka šīs pilnvaras ietekmē pilsoņu tiesības un brīvības. Tieši tāpēc ir ļoti labi, ka šis ziņojums iet daudz tālāk, nevis tikai rekomendē padomē rīkoties. Tāpat arī mēs vēlamies norādīt, ka prokuratūrai ir jābūt neatkarīgai un uh, uz to netik, nedrīkstētu izdarīt nekāda veida politisko spiedienu. Ābrehta kungs vēlas uzdot zilās kartes jautājumu. Ja jūs vēlaties uzdot jautājumu iepriekšējiem runātājiem, tad mēs nevaram to pieļaut. Jūs varat uzdot jautājumu tikai Bonanīnī kungam. Es pacēlu savu zilo karti, lai uzdotu jautājumu Karī kundzei. Jūs šķiet arī to piefiksējāt. Nē, ja es būtu jūs pamanījusi, es būtu jums uzreiz devusi vārdu. Es pamanīju jūsu lūgumu tikai vēlāk, un tagad jau viņa ir izgājusi no zāles. Mikrofonu lūdzu ieslēdzēju. Varbūt viņš varētu man atbildēt. Es eh, pirms tam dzirdēju, ka ir acīm redzami, ka nav vajadzīga eh, starp eh, valstu sadarbība. Taču Es esmu runājis ar prokuratoriem, ar prokuroriem. Es arī esmu zaļās partijas biedrs, kas vienmēr iestājas par subsidiaritāti. Taču esmu sapratis, ka ir vajadzīga labāka sadarbība, ja runa par uh, sadarbību starp tiesām un prokuratūrām. Tieši tāpēc es gribētu zināt, kā šie cilvēki gribētu uzlabot šo situāciju. Paldies! Uh, uh, uh, Bonanīnī kungs nevar atbildēt citas kolēģis vārdā. Tāpēc turpināsim ar pārējiem runātājiem un došu tagad vārdu Vosa kungam. Paldies! Ideja par Eiropas prokuratūru ir ļoti laba, taču kā uh, Eirojust reformas referents, es saprotu, ka šeit ir vēl daudz neatbildētu jautājumu, uz kuriem vajadzētu sniegt atbildi, pirms mēs varam sniegt priekšlikumu abu šo iestāžu izveidēji. Praksē ir tiešām jāatrisina šīs problēmas. Pirmām kārtām, kā rīkosimies ar Eirojust reformu, ja tiks nodrošināta pastiprināta sadarbība. Tāpat arī gribētu pieminēt šo pastiprināto sadarbību, un īstenībā prokuratūra šeit ir tāda kā pretruna. Tāpat arī gribētu zināt, kā Eiropas prokuratūras izveida ietekmēs Eirojust budžetu, un tāpat arī mums vajadzētu paskatīties uz vispārējām krimināltiesībām, kas vēl ar vien tiek ļoti apšaubītas. Tāpat arī ir jādomā par procesuāliem jautājumiem un harmonizācijas pasākumiem. Tāpat arī ir jādomā par samērīgumu, subsidrātas principu piemērošanu un par tradīcijām konkrētās dalībvalstīs, kas varbūt nepieļauj šādu vienotu institūciju izveidi. Praksē, ja mēs izveidosim šo institūciju pašreizējā formātā, radīsies ļoti daudz problēmu. Ir jautājums, vai šādai prokuratūrai vispār kāds uzticētos mums galu galā ir jāatcerās, ka šajā priekšlikumā nav arī um, nekas eh, domāts par krimināltiesību regulu, ko mēs darīsim ar apsūdzētajiem, vai vispār tiesneši eh, varēs eh, noteikt, ka prokurori var izvēlēties tiesas vietu. Tāpat arī Mums ir jāatbild uz daudziem citiem jautājumiem, kas, manuprāt, vēl galīgi nav atrisināti. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Lopes Agilāra kungam. Paldies, priekšādātāji! Es biju Spānijas tieslietu ministrs Lisabonas līkumā pieņemšanas laikā, un es Piekrītu, ka ir jāizveido mm, Eiropas prokuratūra saskaņā ar 88. pāntu. Es tirpinu pieturēties pie šī viedokļa. Uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu pieturēties pie šīs pozitīvās nostājas, kas parādās Jakolīno ziņojumā. Protams, tas ir tāds uh, pirmais pakāpiens. Pirmkārt, mums ir vajadzīga prokuratūra, kas eh, veiktu izmeklēšanu par krāpšanu un aizstāvētu Eiropas Savienības finansiālās intereses. Uh, vēlāk varētu arī eh, ķerties klāt smagiem pārobežu noziegumiem. Tātad šeit ir jānosaka Eh, ļoti skaidri, kādas būs Eirojust un Eiropola funkcijas un kā tās atšķirsies no prokuratūras funkcijām. Protams, ka ir jānodrošina arī neatkarība un ir skaidri jānodala Nacionālās prokuratūras un Eiropas prokuratūra. Tāpat arī mums ir jātiek galā ar institucionālajām problēmām. Vairākas dalībvalstis ir pacēlušas celti no kārti un daudzas valdības. Uh, ļoti vilcinās ar Eiropas prokuratūras apstiprināšanu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai tiesību akti ietvertu arī Eiropas uh, krimināltiesību apskatu. Liels paldies! Paldies! mums jādara visi, lai vairot uzticību, iedzvot uzticību institūcijām un ir jānodrošina arī vienota Eiropas eh, Savienības tiesību piemērošana. Vēl jau vairāk tādās eh, valstīs, kā piemēram Bulgārija, kur prokuratūra tiek uzskatīta par eh, korumpētu institūciju. Esmu pārliecināts, ka politiķi um, kas seko šiem jautājumiem, un kas arī bieži lido ar dažādām aviolīnijām, uzskatīs, ka šis jautājums arī ir risināms. Un mums ir jārisina šie jautājumi tādā veidā, lai Eiropas Savienības prokuratūra garantētu gan profesionālismu, gan arī integritāti un arī vairotu Bulgārijas eh, iedzīvotāju uzticību. Kurīkungs. Signora Presidente, eh, fa un passo mente la Procura Europea grazie alla iniziativa. Šī Eiropas prokuratūras izveide noteikti ir solis uz priekšu, pateicoties Eiropas komisijas sagatavotajam priekšlikumam un pateicoties arī Jakolīno kunga darbam. Esmu viņam ārkārtīgi pateicīgs kā referents, viņš ir uh, paveicis labu darbu. Šīs prokuratūras uh, Darbs būs labs tikai tad, ja prokuratūra varēs rīkoties ātri un elastīgi. Tā ir jābūt brīvai no birokrātijas. Tai, protams, ir jābūt arī neatkarīgai un profesionālai un eh, jāspēj ātri pieņemt lēmumus. Jāaizsargā arī uh, apsūdzētie un jārīkojas eh, pietiekami veiksmīgi. Es ceru arī, ka tādējādi tiks nodrošināta uh, brīvību un tieslietu joma, par ko ir un līgumā. Protams, vienlaicīgi ir jāvēršas arī pret organizēto noziedzību, jo organizētā noziedzība ir pāri visām robežām. Protams, arī organizētā noziedzība rada ārkārtīgi lielus zaudējumus Eiropas Savienības budžetā. Ļoti bieži šādus noziegumus ir grūti izmeklēt pietiekami efektīvi, tāpēc, ka dalību valstu tiesības ir ļoti atšķirīgas. Tāpat arī nav efektīvu mehānismu, kā vērsties pret šādu veidu noziegumiem, jo Eiropas līmenī pastāv ļoti dažādi nosacījumi un arī atšķirīgas prokuroru pilnvaras. Tieši tāpēc ir apsveicami, ka mēs varēsim izveidot jaunu Eiropas prokuratūru, kas nodrošinās vienādus rezultātus visās dalībvalstīs. Paldies, tagad eh, Karonas eh, kungam vārds. Paldies, priekšādātāji! Eiropas prokuratūras izveide būtu pirmais un svarīgs solis, kaut arī ne pēdējais solis, lai nodrošinātu spēcīgāku sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm šajā sensitīvajā un būtiskajā krimināltiesību jomā. Šis solis ir svarīgs, tāpēc, ka šādā veidā mēs varēsim uzsākt harmonizācijas procesu saskaņojot dažādu valstu likumdošanas. Jekalino kungs runāja par kopējo Eiropas tieslietu telpu, un tādā veidā mēs varētu daudz efektīvāk cīnīties pret organizēto noziedzību, kas jau labu laiku ir ieņēmusi supranacionālas dimensijas. Noziedzība ir daudz ātrāka nekā dalībvalstis. Nozieguma no, noziegumu izdarītāji ignorē robežas starp valstīm. Mani priecāja tas, ka valstis eh, mēģina iet šajā virzienā, bet diemžēl es redzu, ka rīcības lauks tomēr ir visnotaļ ierobežots. Uzskatu, ka katram vajadzētu izrādīt vairāk drosmes, mēģinot sniegt atbildes uz šo mūsu kopīgo izaicinājumu. Liels paldies eh, Karonas kungām, tagad Koracas Bildes kundze. Komisāras kundze, pārobežu noziegumi pieauga Eiropā, un tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt stiprāku sadarbību Eiropas līmenī, lai efektīvi cīnītos pret pārobežu noziegumiem. Nevajadzētu būt nevienai vietai, kur Eiropā varētu paslēpties kāds noziedznieks. Eiropas prokuratūras darbam vajadzētu attiekties uz krāpšanu, kas uh, kaitē Eiropas Savienības budžetam, un tas ir labi. Taču komisijas priekšlikumā ir paustas bāžas par atbildības sadalīšanu starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību, un līdz ar to tā pievienotā vērtība ir apšaubāma. Eh, šīs, eh, šī prokuratūra iejauksies mūsu tiesību sistēmās, jo šeit eh, ir runa par dažādām krimināla tiesību jomām, piemēram, pierādījumu pieļaujamība, tāpat arī lēmumu mm, pieņemšana Eiropas prokuratūrā un šo lēmumu akceptēšana dalībvalstīs. valstīs Eiropas prokuratūras izveide arī sagraus juridisko noteiktību. Visa šī struktūra ir ļoti neskaidra. Kā realitātē varētu noteikt darbs ar um, dalību valstu pārstāvjiem? Kā um, varētu izvairīties no uh, darba dubultošanās? Uh, starp eh, dalībās prokuratūrām un Eiropas prokuratūru. Tāpat arī ir jānosaka noteikumi attiecībās datu aizsardzību. Tieši tāpēc es uzskatu, ka komisijai vajadzētu sagatavot jaunu priekšlikumu, kas labāk ievērotu substitātes principu. 14 dalībvalstu parlamenti ir eh, parādījuši zeltaino karti, un šo situāciju noteikti nedrīkst ignorēt. Lielas paldies, Korācas Viltas kundzei, un tagad dod vārdu Liberatska kungam. Bardzo, pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie. Paldies, priekšādētāji. Bjuro, yes. Komisārs kundze, kolēģi. Eiropas prokuratūra tiek veidota, lai cīnītos pret noziegumiem un lai vērstos pret tiem, kas ir apdraudējuši Eiropas Savienības finanšu intereses. Šai struktūrai ir jābūt decentralizētai, un vajadzētu ievērot atsevišķu dalību valstu nacionālos tiesību aktus. Ir ļoti daudz noziedzīgu nodarījumu, kas ir jāapkaro - krāpšana, korupcija un jebkuras citas pretiesiskas darbības, piemēram, izvairīšanās no PVN nomaksas un uh, krāpšana, kas saistās ar kohēzijas fondiem, lauksaimniecības fondiem, uh, tāpat arī kontrabandas noziegumi, cigarešu kontrabanda, ir ļoti daudz iespēju darboties, taču es gribētu likt uzsvaru uz skaidru kompetences sadalījumu starp Eiropas prokuratūru, Olaf, Eirojust, un tāpat arī ir jānodrošina cieša sadarbība ar dalībvalstīm. Paldies! Paldies, Lebratko un tālāk Nikolson kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Galvenais pamatojums, kāpēc ir nepieciešams veidot prokuratūru, ir eh, tas, ka vajadzētu cīnīties pret krāpšanos ar Eiropas budžetu. Un ir arī statistika, kas ļoti pārsteidzoša. Pēd, eh, pēd, pagājušā gadā 404 miljoni eiro ir zaudēti iepirkumos ar tehnoloģijām. Uh, Ir arī citi krāpšanas gadījumi, vai Eiropas prokurora birojas būs vislabākais veids, kā apkarot krāpšanu. Nu, tas ir jautājums, uz ko jādod atbilde. Mani vēlētāji lielākajā daļā zina, ka policijas un tieslietu jautājumi ir ļoti delikāti jautājumi, un pēc daudzu gadu notikumiem un mm, pārmaiņam mēs e, īrijā esam nodalījuši šīs kompetences. Mēs e, saprotam, ka šī kompetence ir ļoti uzmanīgi risināms jautājums un vismaz vajadzētu ieklausīties iedzīvotāju viedoklī. Arī iecietības līmenis ir jānodrošina pret budžetu, bet tomēr nav nepieciešams, lai nodrošinātu šo krāpniecības apkarošanu, dibināt kādas jaunas institūcijas. Paldies, Nikolsona kungs. Tālāk ir brīvais mikrofons. Stīris kungs ir pirmais. Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu teikt, ka es atbalstu šo ziņojumu, es atbalstu arī iniciatīvu kā tādu, šo Eiropas komisijas iniciatīvu es varētu atbalstīt, un es gaidu tādu publiskošanu. Uh, Eiropas Savienībai ir savs budžets un ir tikai dabiski, lai būtu arī Eiropas prokuratūra, kas aizsargātu Eiropas Savienības finansiālās intereses, kas aizsargātu Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Kā arī būtu ļoti pareizi attiecīgi paplašināt krimināltiesību jomu. Šajā ziņojumā mēs pieprasam uh, lai šī prokuratūra būtu neatkarīga no valstu valdībām, no Eiropas eh, Savienības citām institūcijām, lai nebūtu nekāda politiskā spiediena, un mēs arī pieprasām, lai tiktu ievērot subsidiaritātes princips. Tomēr jāatzīst, ka šis princips nebūtu jāizmanto universāli vai jāaizbildinās ar to. Uh, lai slēptu kaut kādas eh, praktiskas sēļas, kā ietekmēt prokuratūras dalībvalstīs. Lūk, tāda realitāte varētu rasties, tāpēc es atbalstu ziņojumu un es aicinu visu dalībvalstu atbalstīt šo iniciatīvu. Hvala lijepa. Iako se čvrsto... Paldies. Lai gan es atbalstu sadarbību starp tieslietu sadarbības institūcijām, īpaši ar arestu rīkojumu un izmeklēšanas rīkojumu. Es atbalstu to. Es uzskatu tomēr, ka dalībvalstīm attiecīgajos birojos jāsaglabā kompetence uzsākt eh, tiskās izmeklēšanas procesu. Runājot par šo papildu institūciju, es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt tendenci stiprināt nacionālās iestādes, uzlabot to sadarbības tīklu darbību un būtu diezgan bīstami uzsākt šo eh, procesu divos līmeņos, tad te varētu būt apdraudēta arī sistēmas efektivitāte. Eh, un veidot šo prokuratūru kā daļu no eksistējušām, te rodas bažas, vai nebūtu papildus loks un vai tas ir vajadzīgs. Jau, jau brukums ir nākamais. Wszystkich mówców, którzy wskazują, że Es saprotu visas iepriekš paustās bāžas, šeit izskanēja doma, ka Eiropas Savienība nedarbojas pietiekami efektīvi, lai aizsargātu valstu finansiālās intereses, bet mums ir jādomā, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu efektivitāti. Kā mēs varētu ierobežot nociedzības izplatīšanos? Es nedomāju, ka e, šāds papildu institūcijas izveidošana ir labs un optimāls risinājums. Es domāju, ka mums ir nepieciešama lielāka elastība Labāk ir jākoordinē dalībvalstu prokuratūru aktivitātes. Es domāju, ka mums ir jāmainās ar labās prakses paraugiem, apmācību, informācijas apmaiņu, ir svarīgi instrumenti, un es domāju, ka Eiropas prokuratūras izveida varētu radīt papildu problēmas, varētu būt tāda kompetenču sadursme, mandātu nesaskaņas vai nesakritības. Uh, un kā vienmēr, kā parasti būs lielāki izdevumi. Mēs, mums ir krīze, mēs nevaram atļauties šāds izdevums. Paldies, Jobro kungs. Tālāk Stojanova kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Šeit ir zināma loģika Eiropas prokuratūras radīšanā ir dažādi krāpšanās, pārkāpuma gadījumi, ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, un tad mums ir jāsniedz atbildi uz jautājumu, vai šī prokuratūra sniegs lielāko efektivitāti. Ja prokuratūra nebūs efekti, efektīva, tad tā tērēs nopietnas finansiālos naudas līdzekļus, un tas, to mēs nevarētu atbalstīt. Un vēl otrs jautājums, vai ir Eiropas tiesa vai, ir, vai darbojās Eiropas krimināla kodeks. Un šeit ir atbilde nē. Un uh, te ir 4% uh, nacionāla valstu parlamenti, kas uh, izmanto šo zeltnās kartītes procedūru. Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu atsaukt šo priekšlikumu, lai neatkārtotos šī rīt bet uh, mm, balsošanas rezultāts, kad komisijas priekšlikuma vairākums noraidīja. Paldies. Uh, nākamais runātājs. Šuica kundze. Ured koji će moći prekogranično djelovati i nadam se da će se na taj način postići stvarno prostor Šī prokuratūra varētu rīkoties pārobežu kontekstā. Un prokuratūrai šeit varētu būt ieguldījums arī vienots tiesību, tieslietu joms radīšanā. Es domāju, ka mums ir jāaizstāv, jāaizsargā Eiropas budžets, mums ir kopīgs mērķis apkarot krāpšanu, krāpšanos ar finansu līdzekļiem, jo tas iedragām uzticību. Tāpēc mēs varētu ņemt vērā cilvēku pamatiesību konvencijas normas, aizsargājot uh, apsūdzētās personas tiesības, bet varbūt, ka liederīgāk naudu izmantot kaut kur citur. Tālāk Rēdinga kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju tikai pasvītrot, ka Eiropas prokuratūras izveide pamatojas uz 86. pantu līgumā, un tas ir ļoti specifisks pants, Tur ir diezgan tāda specifiska situācija šajā tiesību nozare. Un es gribētu pateikties parlamentam par šīs institīvas atbalstu un konstruktīvā veidā. Un es arī gaidu vidusposmu ziņojumu pieņemšanas brīdi. Es pilnībā piekrītu parlamenta viedoklim, ka Eiropas prokuratūru nevarētu veidot horizontāli nenodrošinot apsūdzētās personas tiesību aizsardzību. Šeit es jums pilnībā piekrītu, un arī šā iemesla dēļ komisija ļoti spēcīgi ir izcēlusi šīs tiesības vai to aizstāvi. Tāpēc es gribētu pateikties arī parlamentam. Arī uzskatām, ka procesuālās tiesības ir jātīsta. Mēs arī aicinām padomi apstiprināt šo dokumentu par procesuāliem tiesībām. Paldies, Redings kundze. Un tagad Jakolīno kungs mūsu referents. Ascoltato contributi, critiche, rilievi. Jā, mums ir bijusi ļoti kritiska viedokļa apmaiņa. Izskanēja ļoti interesanti komentāri. šis jautājums interesē arī iedzīvotājs. Mūsu uzdevums ir īstenot eh, attiecīgo Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumu punktu un pantu. Un vēl es gribētu atgādināt kolēģiem, ka tas ir vidusposma ziņojums. Un šajā ziņojumā ir ietverta arī komisijas atsevišķu priekšlikumu kritika. Uh, Te gan kopumā jāskatās šis priekšlikums kompleks, ir visā kopumā, un to mēs atbalstam. Ir apsūdzētās personas tiesības jānodrošina, bet mums ir jāskatās, kā tas saistās ar īstēmiem, ar finansējumu, un vēl ir arī jautājums par prokuratūras pilnvarām iniciatīvas būtu jālīdzsvaro ar izmaiņām OLAP struktūrā. Un prokuratūrai būtu jāapkaro krāpšanas noziegumi kopienas līmenī. Mums ir nepieciešami ātri risinājumi, lai tiesiskums būtu efektīvs, aizsargājot iedzīvotājs un pilsoņus, kā arī aizsargājot apsūdzētās personas, vienlaicīgi nodrošinot arī ātru lēmšanu, ātru spriedumu pieņemšanu. Tādā veidā šī prokuratūra varētu atrast savu darba vietu citu institūciju vidū, tomēr eh, ne, būs nepieciešama resursa, lai atbalstītu Eiropas prokuratūras darbu. Uh, Eh, pretie gadījumā nauda būs jāņem nos no kādiem citiem mērķiem. Eh, Senāk, ka kaut kādi finansējumi elementi tiks ņemti no kopējās labklājības no nu, virzības un atbalstīs krimināltiesību jomu un Libe komitejā mēs atbalstījām šo ziņojumu. Es ļoti ceru, ka rīt arī parlaments to atbalstīs un tad attiecīgi prokuratūra tiks virzīt tālāk institīva un galējais teksts tiks izstrādāts. Dāmas un kungi, mēs esam pabeiguši diskusēt par Jāko Līno kunga ziņojumu, kā jau viņš teica, rīt mēs par to balsosim pulkstens 12. Tālāk ir nākamais punkts mūsu darba kārtība, komisijas un padoms paziņojumi par 2013. gada progresa ziņojumu par Turciju. Es gribētu dot vārdu vispirms.